Bien, mes chers collègues, la séance. Dārgie kolēģi, sākam šodienas sēdi. Le président Jean-Claude Juncker. Priekšsētājs Žans-Klauds Junkers vakar iepazīstināja ar komisijas sastāvu un amatu sadalījumu. Kāds būs komisāriem priekšsētāja konference? vakar vakarā piedāvā lēmumu priekšlikumu, par kuru diskutēs arī priekšstādāja konference šodien par uh, atbildīgo komiteju uzklausīšanām katram komisijas kandidāta amatam un arī uh, datumu. Budžeta komiteja ir uh, atbildīga par uzklausīšanas organizēšanu uh, Džordžievas kundzei budžeta uh, jautājumi un sadarbībā ar kontrolas, budžeta kontrolas jautājumiem par, no, par datumiem. 29. un 30. septembrī un 1. oktobrī tie ir paredzēti, kā arī 6., 7., 8. oktobrī. Es lūdzu, lai visas uzklausīšanas par budžeta jautājumā uh, nenotiktu mūsu balsojuma laikā par 2015. gada budžeti. Un tāpat es arī lūdzu rakstveidā, lai mēs tiktu iesaistīti Kaitenena kunga uzklausīšanā. Tas ir saistīts ar viņu kompetenci budžeta jautājumos. Tā ir tā informācija, kuru gribēju jums sniegt tagad par darba kārtību. Es gribētu gribētu lūgt jūsu apstiprinājumu tam. Mēs izskatīsim balsoš, jums, balsosim par dažādiem ziņojumiem. Globalizācijas fonda pielāgošanas fonds pagājušajā nedēļā un aizpagājušajā nedēļā ar tiem varējām iepazīties. Le premier, le premier... Pirmais uh, ziņojums, par uh, ko diskutējam, ir Esteban Konzoles Pons, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana Spānijas pieteikums 700 tūkstoši eiro apjomā. Jūs esat iepazinušies ar grozījumiem. Mums ir grozījums numurs 6, tas ir ietverts citos dokumentos. Tam nav nepieciešams balsojums. Grozījums numurs 7. Referents neatbalsta, kas par šo grozījumu. Kas pret? kas atturas. Trīspadsmit pār, piecpadsmit pret, grozījums noraidīts, grozījums numur astoņi, tas ir jau apmierināts, grozījums numur deviņi, referents neatbalsta, kas par šo grozījumu? Pret Atvainojiet, nebija vēl saskaitīts. Tātad vēlreiz, kas par? Kas pret? Abstention. Kas atturas? tādu nav. 15 par, 14 pret. Apstiprināts. Grozījums numur uh, 10, par to nav jābalso. Tāpat 11, 12, 1, 2, 3. Grozījums numur 4. Uh, referents neatbalsta. Kas par? Jā, es ieteiktu balsot uh, elektroniski. Tie, kas ir pār, mm, nospiež zaļo, uh, pogas pret sarkano, kas atturas uh, balto. Sākam balsot par ceturto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts 15 eh, pret. Ai, atvainojiet, saka priekšsētājs kungs. Eh, noraidīts 15 pret, 13 par un 2 eh, atturējušies. Grozījums numur 5. Par to nav jābalso. Līdz ar to mēs balsosim par uh, šādi grozīto tekstu kopumā elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Tout le monde a voté? Vai visi ir nobalsojuši? Deprēkungs, jūs gribat uzstāties? Jā, es īsti nezinu, kas notiek priekšsēdāja, kur, kas man ir balsošanas karta, bet tā nefunkcionē. Donc j'ai voté. Es balsoju, es balsoju par. Beidzam balsot. 28 par un arī deprēkunga balsojums, līdz ar to 29, 4 balsas pret un neviens nav atturējies. Tagad došu uh, balsi neiesaka priekšsādātājs, mēs balsosim. Mēs balsosim pāri grozījumiem attiecībā uz Pola Tanga. Ziņojuma Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana. Nīderlandes pieteikums grozījums numurs 6, par to nav jābalso. Grozījums numurs 7. Uh, referents par. Tātad kas par? Labāk elektroniski jūs sakat, labi, tad balsosim elektroniski. Pardon <laughs> Bon, c'est pas. À main levée, alors Tomēr celsiet rokas. Nu, kas par? Lūdzu, paceliet rokas, kas par? Nu, praktiski visi jūs esat par. Kas pret? Neviens nav pret, neviens neaturas pieņemts. Grozījums numur 8, par to nav jābalso 9 arī. Um, grozījums numur 10, referents par kas par? Paldies. 11. Tāpat referents par kas par? Grozījums numur 12, referents par kas par? Tāpat grozījums numur 13. Referents par. Kas par? Neviens nav pret. Ā, tomēr ir, jā, atvainojot, 3 pret. Grozījums numur 14. Kas par? Referents ir par. Paldies. Kas pret? 5 pret. Grozījums numur viens. Par to nav jābalso, tas ir pozitīvi izlēmts. Grozījums numur divi referents par, kas par. Paldies. Kas pret? Kas atturas? Grozījums numur 3. Par to nav jābalso. Tas ir uh, iestrādāts. Amendement. Grozījums numur 4. Referents par, kas par? Paldies. Kas pret? Kas atturas? Divi atturas. Grozījums numurs 5. Par to nav jābalso. Tas ir jā, jāstrādāts. Tātad balsosim par tekstu kopumā elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Vai jūs esat visi nobalsojuši? Un beidzam balsot. Pieņemts 28 par, 3 pret, neviens nav atturējies. 29 deprēkungs atvainojiet. Tagad turpināsim. Turpināsim par grozījumiem, kas ir ziņojuma projektam Liet Niriada, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana 2014. gadam, 330 tūkstoši eiro apjomā, grozījums numur 10. Referents par kas par? Paldies. Pret kas atturas. Divi ir atturējušies. Pieņemts. Grozījums numur 11. Referents pret. Kas, pre, kas par? Kas pret? Kas atturs? Noraidīts grozījums numur 12. Referents pret, kas par? Kas pret? Kas atturas? Noraidīts. Grozījums numur 13. Referents pār, kas par? Labāk balsosim elektroniski. Sākam elektronisko balsojumu par grozījumu numur 13. Vai viss ir balsojuši? Deprēkungs, mēs jūs pieskaitām. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts 24 pār, 25 pār, respektīvi, un 6 pret. Grozījums numur 14. Referents par. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. Grozījums numur 15. Referents par. Kas par? kas pret. Neviens, kas atturas. Divi atturas. Grozījums numur 16. Referents par, kas par. Kas pret? Kas atturas? Grozījums numurs 17 referents pret, kas par. Kas pret? Kas atturas? Trīs atturas noraidīts. 18. referents par, kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. 19. grozījums referents pret, kas par? Elektroniskais balsojums. Elektroniskais balsojums, sākam balsot. Vai esat visi nobalsojuši? Duprēkungs ir par. Beidzam balsot. Pieņemts. 17 par un 15 pret. Grozījums numur 20. Le rapporteur est favorable. Referents ir par. Kas par? Qui est contre? Kas pret? atturas. Pieņemt. Grozījums numur viens. 19 à 11. No 19. Tā. Uh, Priekšstādājs saka, pirmais grozījums, kas pār? Kas pret? 3 pret. Un kas atturas? 3 atturas. Pieņems grozījums. Grozījums numur 2. Referents par kas par? Kas pret? Kas atturas? Neviens neaturas pieņemts. Grozījums numur 3 referents pār, kas par? Paldies, kas pret? Kas atturas? Trīs atturas. Trešais grozījums pieņemts. Grozījums numur 4. Referents par. Kas par? kas pret, kas atturas. Neviens neatturas. Grozījums numur 5 referents pār, kas par? Kas pret, kas pret šo grozījumu? Kas atturas? Pieņemts. Grozījums numur 6 referents par, kas par, kas pret, atturas, divi atturas. Pieņemts grozījums numur 6 referents par. Priekšstādēs labo grozījums numur 7 referents par, kas par Paldies, kas pret? Kas atturas? Trīs atturas. Grozījums numur 8, referents par, kas par? Paldies, kas pret, kas, at, kas pret šo grozījumu? Trīs pret, kas atturas? Neviens neatturas. Grozījums numur 9. Referents par. Kas par? Kas pret? 3 pret. Kas atturas? 2, 3 atturas. Par uh, tekstu kopumā elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Vai esat visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Deprēkungs par. 26 pār šo tekstu ar uh, grozījumiem 3 pret, neviens nav atturējies. Tagad balsosim par grozījumiem Džordžos Kirtsas uh, ziņojumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu izmantošanu par centrālās Maķedonijas un Attikas reģionu 6 miljoni 86 e, tūkstoši apjomā. Sastais grozījums pieņems grozījums numurs 7 referents ir pret, kas par šo grozījumu. Grozījums numurs 7. dalījums būs dalīts, tādēļ aicinu balsot elektroniski. Sākam balsot. Sākam balsot. Vēst visi nobalsojuši, beidzam balsot. Deprēkungs, jūsu iekārta darbojas? Jā, ļoti labi. Esam balsojuši 17 par, 15 pret. Astotais grozījums. Referents par, kas par nav nepieciešams elektroniskais balsojums, celsim rokas, kas par. Pret. Neviens atturs. Neviens pieņemts. Grozījums numur 9, par to nav jābalso, arī par 10, 11 nav jābalso. 12. referents pret. Kas par? 12. grozījums balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts 17 pār 15 pret. Grozījums numur 13. Referents par, kas par? Kas pret? 3 pret. Kas atturs? Neviens neturs pieņemts. Tas bija 13. Tagad ir 14. referents pret kas par? Balsis sadalās, tādēļ balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 10 pār 20 pret. 15. grozījums par to nav jābalso. Tāpat kā numur 1, numur 2. Grozījums numur 3, par to arī nav jābalso. Grozījums numur 4, referents pret elektroniskais balsojums. Tātad balsojam elektroniski. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 16 pār 15 pret 2 atturējušies. Grozījums numur 5 par to nav jābalso par tekstu kopumā. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Vous avez tous voté, le scrutin est clos. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 29 pār 4 pret neviens nav atturējies, šādā veidā pieņemts. Līdz ar to mēs balsosim pār grozījumiem Zigfrīda Murasana mm, ziņojuma projektam Eiropas globalizācijas fonds, Rumānijas pieteikums 2 miljoni, eh, aptuveni 150 tūkstoši eh, eiro apjomā. Pirmais grozījums par to nav jābalso. Eh, astotais referents ir pret, kas par šo grozījumu numur 8. Kas pret šo grozījumu? kas atturas. Viens atturas. Noraidīts. Grozījums numur 9. Varbūt, ka mūsu referents varētu uh, mums paskaidrot. Paldies, priekšsādātāji. Šis ir uh, Viktora Nagresku ziņojums. Uh, Sākotnēji tas būtu bijis e, jāpasludina par nepieņemamu, jo viņš gribēja projekta apjomu palielināt e, pēc inflācijas rādītājiem, bet tas nav pieļaujams saskaņā ar EGF regulu. Bet tagad mums ir e, kompromismutiskais grozījums, kas uh, būtībā runā par šo garo termiņu tādā veidā, kas atbilst globalizācijas fonda regulai, un tāpēc es piedāvāju šo uh, grozījumu sekojuši nožēlo 17 mēnešu ilgo izvērtēšanas periodu un uh, norāda, ka ir pieaugusi pirktspēja šajā laikā un uh, Eh, šādā veidā, kā es nolasīju, mēs to varam pieņemt. Quels sont ceux qui sont favorables à l'amendement Kas par šo grozījumu? Ar mutisko skaidrojumu, kas par, kas pret? Trīs pret. Un kas atturas? un neviens nav atturējies. Viens atturējies. Tātad grozījums ar uh, mutisko skaidrojumu no mūsu referenta puses ir pieņemts. Grozījums numur 10. Referents pret. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Grozījums numur 11. Mutiskais skaidrojums, ko sniegs mūsu referents, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mēs arī gribētu. Tātad šis mutiskais grozījums piedāvā svītrot pēdējo daļu grozījumā, uh, Līdz ar to mēs tikai uzsveram, ka darba tirgus apstākļi nedaudz ir mainījušies pēdējo 17 mēnešu laikā un uzskata, ka tālāk analīze būtu jāparedz eh, ekonomiskajai un finanšu situācijai 2014. gadā. Un mēs eh, nosvītrojam šo pēdējo dalu, daļu, un to mēs nevaram pārskatīt, jo tas būtu pretēji regulas tekstam. Un es piedāvāju šo grozījumu pieņemt tādu, kāds viņš tagad ir. Jā, paldies ar šādiem grozījumiem. Balsējam par 11. grozījumu. Kas par? Paldies, kas pret? Trīs pret, kas atturas? Neviens neatturas, līdz ar to šādā veidā grozījums ir pieņemts. Nu, grozījums numur 11. Grozījums numur 12. referents par un sniegs precizējumu, kas par. Paldies. Kas pret? Trīs pret. Kas atturas? Neviens nav atturējies. Pieņemts. Grozījums numur 13. Par to nav jābalso. 14. Referents par. Kas par? pret. Deviņi pieņemts. Grozījums numur 15. Referents par kas par? Kas pret? kas atturas, pieņemts numur 16, referents pār, kas par. Kas pret? Kā 4, 5. Kas atturas, neviens pieņemts grozījums numur 17 referents pret, kas par? Balsojums būs ļoti dalīts, tādēļ balsosim elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 17 pār 13 pret 1 atturējies. Grozījums numur 18. Referents par. Kas par? Pret Kas atturas? Trīs atturējušies. Pieņemts. Grūzījums numur 19. Referents pret. Kas par? pret. Kas atturas? Neviens neturs noraidīts. Grozījums numur viens par to nav jābalso, tāpat kā par otro. Grozījums numur trīs. Referents par. Kas par? Pret. Trīs balsts pret, kas atturs. Pieņemts. Grozījums numur četri 4 referents pret, kas par. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Esat visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 16 par 13 pret 3 atturējušies. Numur 5 referents pret. Elektroniskais balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Pieņemts 16 pār 13 pret 3 atturējušies. Grozījums numurs 6 par to nav jābalso. Tagad balsosim par tekstu kopumā ar uh, pieņemtajiem grozījumiem. Sākam balsot. Balsojums būs elektroniski. Vai visi esat nobalsojuši? Uh, tad uh, beidzam balsot. grozītais teksts ir pieņemts, 29 pār 3 pret, nav, at, nav neviens atturējies. Tagad uh, nākošais 970 uh, miljonu eiro Aragonas uh, reģions, Eiropas globalizācijas fonds, sastais grozījums, par to nav jābalso, Jētamākie kundas ziņojums, septītais grozījums. Ar izmaiņām referents par kas par. Paldies. Kas pret? kas atturas. Neviens nav atturējies. Pieņemts. Grozījums numur 8. Referents par kas par. Kas pret? Nav neviens atturējies. Grozījums numur 9. Referents par kas par? Kas pret? Jā, ir tomēr viens pret. Desmitais referents par. Kas par? Trīs uh, pret nav atturējies neviens uh, pieņemts. Vienpadsmitais grozījums. divās daļās. Pirmā daļa, ja jūs to. Nē, mēs balsojam vienkārši divās daļās. Pirmā daļa - referents par to, kas par. Kas pret? Atturas neviens nav. Otrajā daļā sākas points out un beidzas is finished. Referents pret, kas par? Balsosim elektroniski, sākam balsot. Esat visi nobalsojuši, beidzam balsot. Otrā daļa pieņemta. 17 par 14 pret. Nākošais ir 12. grozījums. Balsosim arī par to divās daļās, divās atšķirīgās daļās. Vai ir trešā, ne trešās daļas nav. Pirmā daļa. Referents par, kas par. Jūs balsojat visi par to, kas pret, neviena, neviens arī neaturs. Otrā daļa referents pret, kas par? Kas pret? Seši pret. Kas atturas? Otrā daļa pieņemta. Grozījums numur 13. Referents par. Kas par? kas pret. Neviens nav atturējies. Grozījums numur 14. Tā, referents par kas par? Kas pret? Neviens nav atturējies 3 pret. 15. referents par, kas par? Liekas, kā vienbalsīgi, kas pret? Neviens, arī neviens nav atturējies. Grozījums numur 16. Referents par. Paldies, kas pret? 3 pret, kas atturas, neviens. 17. grozījums ir apakšgrozījums un mutisks precizējums dod vārdu referentam. Iepārā. Nav zālē. Jā, nu labi, tad jūs vienkārši redzat. Uh, Un, ievērojot šo mutisko grozījumu, referents ir par. Kas par? Kas pret? Četri pret. Kas atturas? Līdz ar to grozījums pieņems ar šo uh, mutisko grozījumu. Grozījums numur viens par to nav jābalso, divi arī, trīs par trešo referents pret, kas par? Nolaidiet rokas, kas pret. Trīs pret, kas atturas. Nav atturējušies. Pieņemts. Grozījums numur 4. Referents par, kas pret. Arī laikam vienbalsīgi par. Neredzu nevienu, kas pret un kas atturas. Grozījums numur 5 par to nav jābalso. Līdz ar to balsosim par tekstu kopumā ar šiem grozījumiem. Balsojumu sākam. Jūs esat visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Ziņojums ar šādiem grozījumiem ir pieņemts, 29 balsis par, 3 pret, neviens nav atturējies. Līdz ar to esam beiguši balsojuma laiku un došu vārdu Žerāram Deprē par septiņiem pārvedumiem. Ir nepieciešams mūsu komisijas viedoklis. Runa ir par 2014. gada trešās iedaļas budžetu. 30. ir par Dienvidu Sudānu, un tādēļ ir ļoti steidzami jāizlemj par šo pārvietojumu. Referenta kungs, lūdzu, jums vārds. Priekšstādātāja kungs, tas ir ļoti vienkārši. Numur 12, 13, 14, 15, 16, 17, par kuriem jābalso, tas ir absolūti nepieciešams jo, ja nebalsosim, tad visi tie lēmumi, kurus tagad esam pieņēmuši, nav īstenojami līdz ar to. Ir jāapstiprina nepieciešamie pārvietojumi, lai tie lēmumi, ko esam tagad pieņēmuši, lai viņi būs izpildām. Tātad, ja neviens neiebilst, tad varam balsot visi kopā, jo loģika ir viena un tā pati, un pēc tam es varētu Tātad par šiem grozījumiem, par šiem pārvietojumiem. Tas, tas ir rezultāts tiem balsojumiem, kas tikko notika. Tā tad uh, liek uz balsošanu. Balsojums blokā par šiem grozījumiem. Lūdzu, kas atbalsta paceliet rokas visiem šiem sešiem uh, pārvietojumiem, kas pret. 3 pret. Neviens nav atturējies, ne divi atturējušies. Un tagad grozījums numur 30. Um, Duprēkungs jums vārds. Šis ir ārkārtīgi steidzams balsojums, kā jūs jau teicāt, priekšsēdot kungs uh, pārvietojums 20 miljonu eiro uh, maksājuma apropriācijās, a, uh, jo tas ir steidzams jautājums, lai varētu palīdzēt humānās katastrofas un pārtiks atbalsta programmai Sudānai, kas ir dramatiskā situācijā. It īpaši situācija ir sarežģīta daudziem bērniem. Komisija vēlējās šo pārvietojumu jau augustā veikt, bet parlaments un komisija vienojās par to, ka uh, mēs par to balsojam tagad, ir ārkārtīgi steidzam nepieciešams šis balsojums, un tas ir absolūti nepieciešams, lai mēs apstiprinātu. Vai kāds vēlas izteikties par šo grozījumu? Par Deprē kunga. Deprē kungs um, jau uh, pieminēja, ka ir ārkārtīgi steidzams šis balsojums. Tātad balsojam, kas par? Es domāju, ka visi ir pacēluši rokas, neviens eh, nav pret, eh, neviens arī nav atturējies. Eh, līdz ar to pieņemts un mēs beidzam mūsu balsošanas daļu. Uh, es nedaudz pasteidzos ar savu iepriekšējo pieteikumu, ka balsošana beigusies. Tagad nu, pievērsīsim nākošajam jautājumam. 2015. gada budžets. Uh, Grozījumi ir praktiski jau visi iesniegti. Cerams, ka būs daudz tādu politiskās grupas, tos var vēl iesniegt šodien līdz pusdienlaikam. Un došu vārdu referentei Gardijā Zabalkundzei. Viņa izvērtēs pirmos uh, Uh, saņemtos grozījumus, un tad, dārgie kolēģi, jūs, kas gribēsiet uzstāties, varēsiet iesaistīties diskusijās. Referents konsults. Eh, Paldies priekšsēdētāji. Jāsaka, pirmā grozījuma grupa jau ir iesniegta. Un šodien ir arī termiņš politisko grupu iesniegumiem, un tāda ir mūsu procedūra, un tā tiek ievērota. 890 grozījumu eh, bija iesniegti pirmajā reizē, 515 nāca no īpašām komitejām, un pārējie grozījumi nāca no atsevišķiem deputātiem. No 890 grozījumiem varētu domāt, ka tas ir diezgan daudz, bet eh, faktiski tas nav nekas īpašs, un jo īpaši, ja jūs salīdzinat to visu ar iepriekšējo budžetu procedūru. Un uh, Mēs jau varam tagad konstatēt, eh, ka eh, šeit, šajā pāris periodā no viena mandāta perioda uz otru mandāta periodu atsevišķi deputāti mūs atstāja, citi jaunie nāca klāt, un, nu, protams, ka organizatoriski varbūt bija nedaudz aizķeršanās ar grozījumu pieņemšanu un iesniegšanu. Un arī politiskajām grupām bija varbūt arī nedaudz vairāk laika, lai izvērtētu savas politiskās prioritātes un padomāt kārtīgi. Uh, Un uh, es tagad varētu sniegt tādu īsu kopsavilkumu, kāda ir galvenie secinājumi no saņemtā uh, par pirmo sadaļu. Mm, visi, uh, tātad 192 attiec tieši uz šo pirmo iedaļu. Un principā jāsaka tā, ka at, mm, ir vēlēšanās atjaunot sākotnējos komisijas aprēķins un cipars. Uh, Eh, tā tad ir vēlēšanās pārskatīt eh, rezultātu. Un arī jūs ieskatīsiet iedaļā pirmajā sadaļā par, par apropriācijām, gan maksājumu, gan, gan eh, saistību. Redzēsiet, ka šeit ir mainīts finansējums gan MVU, gan Erasmus, gan sociālajai uzņēmējdarbībai. Šeit grozījuma attiec uz to. Un ir arī palielinājums trim uzraugošajām iestādēm Un eh, tā tas arī ir prioritārs jautājums. Šeit ir diezgan daudz pilotu projektu sagatavošanas rīcību. Eh, tad ir vēlēšanās arī visu apkopot arī un piedāvāt arī grozījumus, kas ir ārpus komisijas priekšlikuma. Eh, tad ir arī vēlēšanās palielināt par 16 miljoniem sākotnēju priekšlikumu 1A. Mm, tātad sadaļā atkal ir kohēzijas fonds un reģionālā politika šī pozīcija, uz to attiecas trīs grozījumi. Atkal vēlēšanās ir nonākt eh, pie risinājuma, kad maksājuma apropriācijas tiek eh, palielināts. Šeit mums ar maksājumiem arī šajā sadaļā, šajā jomā vispār ir vislielākās problēmas. Un eh, ir vēlēšanās arī samazināt programmu finansējumu, kas attiec uz iepriekšējo finanšu ietvaru. Uh, Un uh, šeit viena lieta ir Eiropas fonds, kas ir domāts invalīdiem. Šeit ir nepieciešami 22 miljonu maksājumu apropriācijā. Tad atsevišķi grozījumi par maksājumu apropriācijām attiec tieši uz šo te mm, projektu. Tad otrā iedaļa. 52 grozījumi šeit ir iesniegti attiecībā uz šo te iedaļu. Varbūt nav tik daudz. Uh, atkal vairākos grozījumos ir prasīts atjaunot komisijas sākotnējo priekšlikumu, bet atsevišķi grozījumi tiešām ir būtiski arī pēc satura. Viens no tiem ir šāds. 250 mil, mal, miljoni, lai palīdzētu vīnu un cukuru sektoru restruktūrēt tāds grozījums, un tad vēl 3,2 miljardi vides, eh, lauksamniecības vides jomā. Kol kolēģi ir iesnieguši visai ambiciozus priekšlikumus. 3,2 miljardi, piemēram, tāds grozījums, tāds pieprasījums. Faktiski šeit ir piedāvāts pārvietot šo uh, summu no viena pilāra uz otru pilāru. Tātad ļoti ambiciozs, bet tā ir cita diskusija, pavisam cita. I, 66 grozījumi nākamajā iedaļā atkal ir vēlēšanās atjaunot komisiju, eh, to, to ko komisija ir nu samazinājusi. Eh, šeit ir atsevišķas rīcības darbības, kas attiecās uz aģentūru darbu. Šeit ir dažādas jomas, te ir gan eh, medikamentu aģentūra, Frontex, dzimumu līdztiesības aģentūra un tā tālāk. Mēs piedāvājam palielināt budžetu par 20 miljoniem, bet mēs piedāvājam to likt rezervē lai mēs varētu ātri mobilizēt šos līdzekļus, tad, kad pienāk tāda vajadzība, ja tāda vajadzība iestājas. Un tādā veidā mēs ceram, ka varēsim arī atcelt šo iebildi, ko atsevišķas valsts ir izteikušas attiecībā pret šo daļu budžetā. Atkal pozīcija 1A. Šeit ir iesniegsim 47 grozījumu 392 miljoni eiro virs komisijas priekšlikuma, acīm redzot, šeit mēs pārsniedzam arī visus robežas, arī vairāk nekā tas, kas ir pieejams sākotnēji. Un mēs gribam šeit iegūt arī zināmu elastīgumu, arī 4C. Šobrīd tur ir deficīts 56 miljoni eiro. Lūk, šāds prioritāts, kādas mēs esam saņēmuši no komitejām, kas liek mums domāt tieši par šādiem finansējuma apjomiem. Atkal Palestīnas jautājums, humanā palīdzība, kaimiņa attiecību politika, arī ārējās darbības dažādas saiknes ar ārējām organizācijām. Padomi faktiski ir nogriezusi eh, finansējumu, ir mazāk pieejams finansējums cilvēkiem, kas veic šīs programmas, un tās ir aģentūras. Vispār runājot par aģentūrām, jāsaka tā, ka eh, padome samazināja budžetu 15 eh, aģentūrām. Astoņos gadījumos šis solis tika mm, īpašās komitejās tātad anulēts, atjaunot sākotnējās cipars. Uh, un atsevišķos gadījumos ir pat lielāks finansējums nekā komisija ieplānojas. Šeit ir divi tādi varianti. Viens ir palīdzēt, eh, varbūt, mm, ietaupīt kādas savas līdzekļus uz aģentūra rēķina, un otra priekšlikumi attiecas, no komisijas puses tas ir at, at, attiecās uz mm, aģentūru darba plānu optimizāciju. Komisija nāk uz eh, klajā ar priekšlikumu samazināt personālu bet eh, beigās eh, to mainīja par vienu procentu gadā vidēji, tāda personāla samazināšana. Un tad vēl bija cits priekšlikums veidot tādu kopēju personāla kopumu. Un tad varētu šiem aģentūru darbinieku kopumam pievienot vēl 5% finansējumu, ja viņi kaut kādā veidā apvienos savus eh, kapacitātes. Uh, bet padoma atkal šos 5% noraidīja, un tad mēs nonākam pie sākotnējās pozīcijas. Tātad viss šī situācija ļoti sarežģīta, un tad ir 5%, tad ir 1%, tad ir visi kopā plus 5%, tad atkal, atkal pie kopuma. Un um, mums tiešām diezgan smagi ir jādomā, lai saprastu, ka šeit ir noticis. Katrā ziņā es gribēju šeit dot tādu kopsavilkumu, kā norisinājās diskusijas komitejās. Uh, arī politiskām grupām ir jāpauž savs viedoklis, tas ir interesanti un mums ir noteikti termiņi. Tomēr ir ļoti svarīgi ir uh, saprast un paturēt prātā, kādas ir uh, galvenās komiteja prioritātes. Tas ir ļoti svarīgi tieši maksājumu sakarā, jāpaturprātā arī parlamenta uh, stratēģijas. Tādā veidā mēs varam nonākt pie mums visiem vēlamā rezultāta, lai mēs varētu samaksāt arī nesamaksātos rēķins, lai to varētu nokārtot pēc iespējas ātrāk. Jo atsevišķās jomās, kā mēs zinām, ir ļoti nepatīkama situācija ar rēķiniem izveidojusies, un tas ir jāsakārto. Nu, paldies, referents kundze. Un... Paldies, tagad grupu koordinātori Fernandes kungs, jūs vēlaties uzstāties. Jā, paldies. Šobrīd mēs um, sākam diskusijas par grozījumiem, par budžeta projektu, attiecībā uz prioritātēm, kādas mums ir. Pēc arī pirmā uh, izdevuma kategorija - nodarbinātība. Es domāju, ka mums viss ir jādara, lai, lai 2015. gada problēmas samazinātu, it īpaši attiecībā uz maksājumiem. Mēs nedrīkstam aizmirst vienu. 2014. līdz 2020. gads daudz gadu finanšu sēma ir. Uh, Tajā ir iestrādāts elastīguma eh, instruments, par to parlaments ir balsojis. Un um, tas ir labi, ja ir izmaiņas. Un 2016. gadā tiks izplatīts arī paziņojums, lai sasniegtu šo mērķi. Līdz ar to mūsu skatījumā nozīmīgi ir tas, lai būtu tāds ļoti ticams budžets. Mums ir jāievēro arī likumdošanas normas. Mēs nedrīkstam uzkrāt parādus. Tādēļ domājam, ka arī attiecīgi 2015. gada budžets šādi ir jāveido, un bez tam nav pieņemams tas, ka Eiropas uh, fonds, kas domāts ir nabadzīgo atbalstam, tiek uh, samazināts, un tāpat arī nedrīkst samazināt programmas piens skolā, augļu skolā. Tās ir programmas, kā mēs noteikti atbalstīsim. Uh, ir uh, Mm, iekšējā solidaritāte es ietveros, bet nedrīkstam aizmirt arī ārējo solidaritāti. Nākošā izdevuma kategorija numur 4. Jautājumi, kas ir saistīti ar humāno palīdzību. Tas ir jāiestrādā, un es domāju, ka tam arī budžetā un budžeta komitejā mm, visdrīzāk visi piekritīs. Paldies! Garmāgat Hairdah. Yeah, just, uh, Jā, es vienkārši gribēju atbalstīt to, ko teica iepriekšējais runātājs par humāno palīdzību. Monra organizācija tiešām ir saskārusies ar lieliem samazinājumiem, tikos ar pārstāvjiem vakar, un viņi vēl gaida desmit miljonus, kas bija jāsamaksā jau pagājuši mēnesi, Un tas, protams, viņus uh, um, noved ļoti sarežģītā situācijā, jo tas, protams, ietekmē visus uh, pakalpojumus, ko viņi cenšas sniegt uz vietas. Mums ir jāroda kaut kāda veida pozīcija, kaut kā jānodrošina maksājumu veikšana, mums ir jāizvēlas prioritātes, tas varbūt ir tas, ko es cenšos pateikt. Uh, jāsamaksā tiem, kam ir vajadzīgi šie maksājumi steidzamāk. Es zinu, ka vienmēr tiek teikts, ka visiem viss ir vajadzīgs steidzams, bet uh, humanitārā palīdzība taču ir uh, tiešām steidzama. Šīla. Paldies, tagad vārds uh, Zanīkungam. Sī, sí, grazie, prezidente. Mm. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs um, piekrītam ka jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai uh, atrisinātu šo problēmu, un uh, parlamentam un komisijai ir jāstrādā. Mums ir jāpiedāvā atbilstošs uh, budžets, ir piedāvāts konkrētas summas, un mums ir jāraugās, kur kaut ko var pārvietot, lai pēc iespējas labāk ņemt vērā prioritātes. Uh, Junkera kungs jau to pieminēja. Jauniešu bezdarbs, darbvietu radīšana, izaugsme, um, trešā izdevuma kategorija, kur ir galvenokārt runa par migrāciju. Un šajā jomā mēs piedāvājām dažus uh, grozījumus, lai Frontex finansējums tiktu palielināts, lai šī te uh, migrācijas problēma tiktu risināta Eiropas līmenī. Un tad piektā izdevuma kategorija, tur mēs gribētu, lai komisija dara nedaudz vairāk, lai paraudzītos, kuri izdevumi varbūt nav tik prioritāri. Mūsuprāt, šajā izdevuma kategorijā var kaut ko izdarīt. Uh, Tur var uh, veikt samazinājumus un iegūtos līdzekļus uh, pārvietot uz tām izdevumu kategorijām, kas mūsuprāt ir prioritārākas. Paldies, deprēkungs lūdzu. Jā, priekšsēdētāji. Mūsu grupā diskusijas vēl nav noslēgušās, bet es jau varu pateikt, uh, vairākas lietas, par kurām mēs esam viensprātis. Pirmkārt, mēs uh, lēšam, ka budžetā gan 14. Uh, gada budžeta izpildē, gan 15. gada budžetā mums ir jākoncentrējas uh, lielā mērā uz maksājumiem. Tagadējā situācija ir satraucoša un tā kļūs neciešama, ja šī te padomas loģika turpināsies. Uh, mūsu uh, grupas minimālā pozīcija uh, ir tāda, ka jāatjauno sākotnēji komisijas piedāvātie uh, apjomi. Tātad šie pozīt, uh, komisijas skaitļi ir jāatjauno. Tur ir uh, jāsalāgo dažādi, dažādas apropriācijas, dažādās budžeta pozīcijās. Uh, par saistībām, par saistību apmēru. Mūsu diskusijas vēl nav noslēgušās, jo ir kolēģi mūsu grupā, kas eh, saka, ka ir, eh, ne, tātad eh, ir bezatbildīgi prasīt atrisināt maksājumu problēmas, ja tiek prasītas nereāls summas saistību pusē. Tas tikai palielinās problēmu, ar kuru tagad saskaramies. Uh, jau maksājumu jomā. Tātad mēs neesam vēl noteikuši to apjomu, kurā gribētu noteikt 2015. gadā budžetā saistības, kas attiecas uz uh, prioritātēm pieejamo maržu ietvaros 2015. gada budžetā, ņemot vērā uh, to, kādu līmeni mēs gribētu noteikt. Tur ir jāveic uh, pietiekam daudz uh, pielāgojumu, uh, lai palīdzētu Austrum Eiropai, un, jo īpaši Ukrainai. Mums ir īpaša atbildība pret Ukrainu, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka šī valsts, kura tagad saskars ar kara situāciju, um, iestīkst tādā ekonomikas krīzē, no kuras tā netiek ārā. Uh, Mēs arī uzskatām, ka humānās palīdzības un steidzamās palīdzības maksājumi Āfrikā un citur šīs summas ir jāpaukstina. Treškārt, tas jau ir tradicionāli, ka mēs gribam palīdzēt MVU, modernizēties un iesaistīties. Un ceturtkārt, mums, mums ļoti svarīgi ir arī pastiprināt to, ko mēs saucam par digitalizāciju, proti par digitālo ekonomiku. Tātad tas ir tas vispārīgi, kāds ir mūsu viedoklis pēc mūsu diskusijām par 2015. gadu budžetu. Paldies, Kalmankungs! Jā, vielen Dank. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vispirms uh, liels paldies referents kundzei. Ar lielu prieku konstatēju, ka viņa nav nobijusies no tūkstošu grozījumiem uh, cepuru nost. Tiešām uh, labi paveikts darbs. Mēs EKR šonadēļ diskutējām par budžetu. Man jāsaka, ka Šo budžetu mēs noraidīsim, jo šajā budžetā mēs neatpazīstam uh, uh, kaut kādus veidus vai priekšlikumus, uh, ar kuriem uh, tiktu risināta šī problēma par uh, saistību apropriāciju maksājumu apropriācijā atšķirībām. Uh, par to jau esam runājuši, un tas nav jāskaidro. Mēs redzam ļoti skaidru šo problēmu. Tā, mūsuprāt, ir arī juridiska problēma. Uh, jo no šiem nenosaktajiem eh, maksājumiem ir izveidojušies parādi, un Eiropas Savienība nedrīkst uzņemt parādus. Mums ir arī virkne grozījumu, ko esam iesnieguši kā politiskā grupa, jo mēs uzskatām, ka dažos punktos eh, vienkārši varētu ietaupīt naudu, ko tad varētu izmantot eh, citās vietās labāk. Uh, runājot par investīcijām, par izaugsmi, nodarbinātību. Un par to droši vien neviens eh, nešābās, tā jau izteicās arī iepriekšējie runātāji. Līdz ar to mēs šeit vēlamies vairāk pievērsties šīm jomām. Atbilstošas grozījums arī esam iestieguši. Eh, mūsu grozījuma attiec uz 80 miljoniem eiro. Tos, mūsuprāt, var ietaupīt dažādās vietās, lai veidot rezervis. Paldies! Paldies. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man šķiet, ka šī diskusija ļoti interesanta, bet eh, mums, kā Eiropas parlamentām, nav ietekmes uz šiem rēķiniem, uz rēķinu apmaksu. Tātad mums ir eh, jāizvēlas prioritātes. Manuprāt, ir trīs skaidras prioritātes. Pirmkārt, humānā palīdzība, solidaritāte. Uh, dažādās izpratnēs, gan iekšējā, gan ārējā. Otrakārt, izaugsme un nodarbinātība. Un tie arī ir saistīti jautājumi. Un es nevaru aizmirst arī struktūra fondu jautājumu. Daudzas vietējās uh, iestādes ir ļoti atkarīgas no struktūra fondiem, un katrā ziņā tas ir arī maksājuma jautājums. Tam ir jārod risinājums. Man izskatās, ka maksājuma jautājums ir eh, tiešām prioritārs, un mums ir jārod veids, kā to kopīgi atrisināt. Bet atkal gribu uzsvērt, ka mums jārod jauni pašu resursu veidi, lai Eiropa varētu turpināt funkcionēt. Paldies! Dešovska kungs. Vážený pane předsedo, děkuji vám za vaše slova. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka devāt man vārdu un gribu jums pateikties arī par to, cik labi izrunājāt manu uzvārdu. To tiešām novērtēju. Gribu pateikties arī referents kundzei par lieliski paveikto darbu, par budžetu. Es pats, kā referents Lība komitejā, pilnībā apzinos, cik sarežģīts ir darbs pie budžeta, un tāpēc es tiešām gribētu paklanīties viņas priekšā par viņas paveikto darbu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība eh, neiekļūtu parādos, lai tā nebūtu parādu. Mums ir jārīkojas atbildīgi un eh, piesardzīgi, bet arī paredzami ir veikti pētījumi, un to rezultāti rāda, ka daudz Eiropas Savienības pilsoņi, jo īpaši austrumu dalību valstīs, ir nobežījušies par savu nākotni, par savu drošību, un atsaucos arī uz iepriekšējo runātāju teikto drošība, migrācija, tie ir jautājumi, uz kuriem mums nevajadzētu censties ieropi, ietaupīt, bet jārīkojas atbildīgi. Esmu arī budžeta kontrolas komitejas biedrs, un uh, es ļoti uzmanīgi uh, pētu virkni programmu un var teikt, ka ir veidi, kā ietaupīt līdzekļus ne uz humanās palīdzības programmām, bet uz citām programmām, kur agrāk ir uh, daudz līdzekļu izšķērdēti. Uh, ir organizēts konferences vienkārši uh, prieka pēc, ir bijuši projekti, kas nav izvēlēti, tāpēc, ka tie ir bijuši labākie, bet vienkārši lai nodrošinātu, ka katrai dalībvalstī būtu kāds projekts. Domājot par šo mandātu un kā strādās šajā komitejā, es gribētu cīnīties pret šādu veidu naudas izšķērdēšanu. Uh, Paldies par uzmanību un es eh, novēlu jums eh, veiksmi debatēs par budžetu. Paldies, Vaigda kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka mūsu budžeta debates par Eiropas budžetu atšķirs no budžeta debatēm uh, Uh, dalībvalstīs vai vietējās iestādēs, jo šīs debats par nākamo budžetu ir arī debats par programmu. Ko mums vajadzētu darīt? Vai mums ir pietiekami līdzekļi, lai to izdarītu? Kāds ir mūsu prioritātes? Vai tās nebūtu jāmaina saskaņā ar um, pieejamiem līdzekļiem? Vai cik naudas mums vajadzētu, lai šo programmu īstenot? Un tā tas vienmēr ir. Uh, Mēs esam tādā īpašā situācijā, jo mums ir jāapspriež programma, bet patiesībā mēs nezinām, cik dziļos parādos, jā, nu no oficiāli tas nav parāds, bet tas ir parāds, eh, kāds ir tā kā iztrūkums eh, budžetā šogad. Mēs varam jau prognozēt, ka šodien, septembrī, 1B eh, vien iztrūkums ir 10 miljārdi, ja parāds. Tātad šīs prasības, kas tagad ir iesniegtas Briselē, šie cilvēki gaida maksājumus, un tas ir 10 miljārdu apmērā. Mums joprojām ir uh, laiks līdz gada beigām, un būs interesanti tiešām redzēt, cik liels būs šis neapmaksātais apjoms. Tātad mūsu uh, debates par programmu um, traucē šī situācija, ka mēs nezinām, cik gada beigās būs jāmaksā vēl par šā gada programmu. Un uh, jāpiemina arī N plus 2, kas ir uh, visu projektu apkopojums no 7. līdz 13. gadam. Uh, Un tas ir diezgan skaidri redzams. Problēma ir tāda, ka mūsu 2015. gada budžets eh, saskaņā ar griestiem, kas mums ir, jo griesti ir noteicošie, neatrisinās problēmu, un mums to vajadzētu apzināties. Uh, diskutējot par 15. gadu, mums vajadzētu apzināties, ka šī problēma vēl nebūs atrisināta, jo projām būs šis iztrūkums budžetā. Un runājot pavisam godīgi, mēs eh, cenšamies uh, sistēmu salabot, bet tā būtu jāmaina. Viens no aspektiem ir tāds, ka mums varbūt būtu jārod atšķirīgi risinājumi, varbūt, ka tie būs atšķirīgi dažādām politiskajām nometnēm, bet varbūt, ka eh, šīs eh, saistības eh, atgriezīsies pie neto maksātājiem. Un jautājums ir par to, ka mēs. Uh, neapmaksājam prasības rēķinus, bet atmaksājam līdzekļus atpakaļ neto maksātājiem, bet tas ir sistēmiski, ka tas tā notiek. Mēs cenšamies sistēmu izlabot, nezinot uh, reālo situāciju budžetā par šo te iztrūkumu budžetā. Merci. Paldies. Tagad Alīkungs. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, es gribētu apsveikt eh, galveno referenti par budžetu. Mēs zinām, ka šis process ir ļoti sarežģīts. Problēma, ar kur saskaramies, kārtojas katru uh, budžeta gadu. Šķiet, ka nekādas izmaiņas eh, politikā nenotiek, uh, kad komisija veido budžetu. Uh, proti, ka būtu mēģinājumi pārstruktūrēt budžetu, lai apmaksātu saistības, kuras komisija ir uzņēmusies attiecībā pret dalību valstīm. Un tas arī uh, uh noved pie tā, ka paaugstinās deficīts dalību valstīs. Eiropas komisijai vajadzētu uzsākt uh, dialogu par budžetu. To varētu darīt arī uzklausīšanu laikā. Un man šķiet, ka budžets uh, nav saskaņā ar to, kas notiek uh, realitātē. Ir pārāk liels saistību apjoms un neviens eh, tās nevar sekt. Mums vajadzētu ieviest, um, tātad <clears throat> mums ir jāievieš dalībvalstīs eh, ierobežojums 3% apmērā, bet tā pašā laikā komisija neierobežo uh, savas apņemšanās. Priekšsēdētāji. Ja mēs uh, veidotu dialogu ar dalībvalstu budžetu komitejām, tad mēs eh, saņemtu informāciju no pirmavota, un tas mums ļautu rīkoties elastīgāk. Tas palīdzētu gan Eiropas parlamentam, jo īpaši mūsu komitejai, eh, gan tas arī uzlabot mūsu komunikāciju ar Eiropas komisiju. Mums eh, nevajadzētu uzklausīt tikai Eiropas komisijas eh, ierēģņu teikto. Paldies! Merci! Paldies! Un eh, referents kundze, jūs noteikti esat atvieglota dzirdot kolēģu teikto, runājot par grozījumu hierarhiju un par Uh, priekšrocībām vienam vai otram grozījumam. Paldies par šīm norādēm. Un mums vajadzētu rast tiešām uh, kritērijus. Jūs gribat uh, izteikties vēl? Jā, paldies, priekšsēdētāji. Eh, Jā, es sākumā gribētu teikt paldies par kolēģi izteiktajām piezīmēm un tāpat arī par eh, laipnajiem vārdiem. Es domāju, ka mēs noteikti radīsim vienošanos par saistību apropriācijām, tev, ko teica kolēģi. Es pieņemu, ka lielākā daļa politisko grupu savas intereses atradīs atspoguļotas un attiecībā uz prioritātēm noteikti mēs varēsim rast arī kompromisus. Par maksājumiem, protams, um, ka ir jāvienojas arī ar uh, padomu, un šeit nu, situācija ir nedaudz savādāka. Uh, saistībā ar to, ka ir liels atšķirības uh, starp um, saistību un maksājuma apropriācijām, un šeit mūsu rīcības iespējas ir ierobežotas. 4 miljārdi eiro Par to mēs runājam 23 miljonu deficīts no 20, 2013. gada. Šeit mēs nevarēsim uzreiz rast risinājumu un uh, tas, uh, kas ir attiecināts no cik nesamaksāto rēķinu tiks pārnesta 2015. gadu, šeit risinājums arī uzreiz nebūs uh, gatavs. Tādēļ mums ir jāraugās komitejā kā rīkoties, un tā būs viena no mūsu prioritātēm. Un tūlīt pat pēc diskusijas mēs sāksim strādāt ar pirmajiem jautājumiem. Kā mēs varam mainīt daudzgadīgo finanšu sēmu vai nu maksājums saistību saistību apropriācijas mēs paaugstinam vai arī samazinam maksājumus. Bet kur tad, nu, ja nav naudas, ar ko samaksāt, par ko tad mēs varam uzņemties saistības? Uh, 1% no bruto kopieņēmumiem NKI un 23 miljārdi eiro, kur tad tos varētu svītrot uh, vai reģionālā vai kohēzijas politikā vai lauksaimniecības politikā. Maksājums, ja maksājuma apjomu samazināt, tas ļoti sarežģīti, bet runa nav par 100 miljoniem eiro. Uh, Runa iet par uh, daudz lielākām zonām, par miljardiem. Līdz ar to runa nav tikai par maksājumu apropriācijām, bet par padomus nostāvi. Ja mēs uh, samazinam saistības, tad vienalga vēl maksājumiem ir nepieciešama līdzekļa, jo bieži vien maksājumiem ir mums mazāk naudas nekā saistības ir uzņemtas jau tiek plānots uh, samazināt uh, iemaksas uh, ES budžetā, tad mums ir jāpārdomā, kas, kā un cik maz, cik daudz līdzekļu saīsina es kā referenta un sociāldemokrāta frakcijas uh, deputāte attīstībā, lauksaimniecībā un kādā citā politikas jomā piedāvāt uh, samazinājums. Es domāju, ka vispārīgi var nu, tādas skaļas runas izteikt, bet tad, kad uh, sāk uh, strādāt konkrēti, tad uh, ir ļoti uh, konkrēti jārunā. Priekšstādātās, jā, nu, kā vienmēr detaļās slēpjas visas problēmas. Tā tad um, visi šie grozījumi un jau ir iesniegti un tagad mums ir jāmēģina rast risinājumu. Mēs esam apņēmušies. Uh, strādāt budžeta komitejā un bieži vien saskaramies ar daudzām negācijām. Budžeta komiteja tas ir reāliju attainojums un reālijas, nu, politikā bieži vien pret tām ir stipra opozīcija. Tātad es ceru, ka jebkurš no jums sadarbosies, lai mēs varētu tādu labu, <laughs> teiksim, pedagoģisku darbu pat veikt un lai mēs, nu, uh, ne tikai vārdos būtu. Tātad pārmērības tās ir eh, jā. Eh, eh, samazina, bet brīdī, kad saistības esam uzņēmušies, un tad, kad ir jāmaksā, pāriet kādi mēneši vai situācija mainās un politiskās diskusijas ir. Uh, un tad saka, jā, nu vēl kādas papildus apņa, saistības uzņemšanās daudz gadu finansējumu 2014. līdz 50, 22. gads 52 miljārdu starpība ir starp saistībām un maksājumiem. Un kaut kādā brīdī pienāk brīdis, ka tas, nu, tā vairs nav iespējams darīt. Respektīvi mums ir uzkrājumu un arī uh, plūsmas jautājums. Tātad 2013. gadā vēl ir uzkrājušies rēķini un tas būs problēma 2014. gada beigās. Uh, Pār šo jautājumu runājiet, mēs tiksimies eh, augstajā eh, pārstāvju grupā 24. septembrī runāsim par eh, valstu finansēm, būs padoms un komisijas pārstāvji, un, protams, ka mēs pieminēsim šo situāciju, bet uzklāsot dažus komentārus Jāsaka, situācija nav tik vienkārši, kā tas ir, jo uh, dažās, dažas valsts vēl iesniedz rēķins, citas uh, uh, rēķins datē tā, ka tās novembrī, decembrī uh, tiek iesniegtas un uh, netiek uzreiz apmaksātas, jo uh, 60 dienu maksājuma termiņš ir starp brīdi, kad tiek ies, tas tiek iesniegts un apmaksāts. Quelques investigations complémentaires pour savoir de quoi nous parlons. Et peut-être euh, d'aller faire un contrôle. Un varbūt, ka jārunā arī ar komisiju uh, uh, par. Uh, šiem nesamaksātajiem, nesamaksātajiem līņiem. Un jāsaka, nu, tas, ka saka, ka varbūt, ka nebūs pietiekam daudz problēmu, bet mums ir jāuzsver, ka mēs esam situācijā, kas kaut kādā brīdī nebūs vairs īstenojama. Bet ja mēs nākotnē varētu novērst uh, starpības starp saistībām un maksējumiem, varbūt tas būtu tāds nu, tiešām labs. Uh, labs risinājums, uh, bet varbūt, ka mums būtu jāvērš šajā, jāstrādā šajā virzienā. Un visām citādi es domāju, ka mēs varam uh, uzticēties grupai mūsu darbam, uh, lai vērstu uh, hierarhijas uzmanības problēmām un 29. 30. sēdē, kā arī 1. oktobrī, mēs varēsim izskatīt šos grozījumus un uh, to skaits nav uh, nobiedējis mūsu referenti un tas jau ir iedrošinājums katram no mums. Mm. Ļoti labi, mēs varēsim vēl pie šiem jautājumiem atgriezties un pirms. Uh, runāšu par semināru, kuru piedāvāšu nākošo mēnešu laikā. Mēs runāsim par citiem ziņojumiem. Tie ir ziņojumi par globalizācijas fonda mobilizāciju, proti Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana pieprasījums. Patrīsija Sulina uzstāsies Tas ir pielāgošanas fonda izmantojums. Komunitāte Valenciāna Spānijā reģionam viens miljons 19 tūkstoši uh, eiro. Referents kundz, lūdzu jums vārdu. Hvala predsedujoči za besedo. Lielas paldies priekšsādātāji. Es gribētu sveikt pilnīgi visus deputātus, kas vēl joprojām atrod šajā zālē. Un ka mums bija jāveic diezgan daudz pasākumu, lai es sakārtot šo jautājumu ar darbiniekiem, ka, kas ir attiecīgās eh, iestādēs un ir atlaisti no darba metāla industrijas strādnieki. Tātad mm, šis reģions ir ļoti cietis eh, šajā globalizācijas eh, rezultātā, un tagad mēs runājam par 1 miljonu 0,1984 eiro. Tātad līdz decembrim 633 cilvēki 142 uzņēmumos bija atlaist no darba, atbrīvot no darba. Turklāt eh, starp 2008 un 2012 gadu apmēram 50 tūkstoši darba vietas bija zudušas. Tad eh, vēl šī darbinieka atlaišana ir kā finanšu un ekonomiskās krīzes seks. Eh, tālāk pasākumi, kas tiek līd, līdzfinansēti no e IGF fonda, tie ir paredzēti 300 cilvēkiem palīdzības sniegšanai. Šeit ir domāts gan personisku palīdzību eh, sniegt, gan arī palīdzēt atrast darba vietas, veicināt nodarbinātību. Vispār un Spānijas iestādes ir uzsākuši īstenošos pasākums, un tad tas ir sākts 20. jūnijā 2014. gadā. Šeit ir galvenais mērķis mm, palīdzēt šiem atlaistajiem no darba darbiniekiem, un tā ir viena desmitā daļa daļa no pieprasītā budžeta. 25. Ehm, ehm, martā Spānija attiecīgi ir iesniegusi pieteikumu un 12. augustā Eiropas komisija ir ehm, arī izvērtē šo situāciju, vai attiecīgi kritēriji tiek izpildīti, lai pretendētu šo fondu, un mēs piekrītam finanšu atbalstu sniegšanai Spānijai, pamatoties uz iepriekš minēto regulu. Uh, Es um, arī gaidu jūsu komentārus, jūsu ierosinājums, un es darīšu visu, lai ierakstītu to savā ziņojumā. Merci, Madame la rapporteure, pour... Euh, Paldies referents kundzei par skaidrojumiem. Vai ir kādi komentāri vai novēra, novērojumi? Nē, tādu nav. Tātad uh, komiteja grozījums, ja tādi būs, uh, skatīs tos un balsos. Uh, 6. oktobrī, 6. vai 7. oktobrī. Un tagad došu vārdu Pālam Rūbega kungam, kurš stāstīs par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu izmantošanu Fort Genk Beļģijā. Jā, priekšsādātāji kungs Rubikungu aizvietošu. Šeit runa iet par uh, pieteikumu 570 945 uh, eiro apjomā. Uh, šo um, grozījumu, šo pieteikumu piesniedz 12. jūlijā, tas tika pagājuši gadā. Uh, papildināts un um, tas atbilst visiem likumdošanas uh, priekšrakstiem pār globalizācijas pielāgošanas fondu izmantošanu, tādēļ neredzam nekādas problēmas, lai to izmantotu un pieņemtu šo ziņojumu. Grozījumu iesniegšanas termiņš ir 1. oktobris šeit komitejā. Un 6. vai 7. oktobrī mēs varētu balsot Uh, plenārsēdē savukārt to varētu izskatīt 20. oktobrī. Paldies! Paldies Fernandes kungam, kas aizvietoja Rubin kungu. Vai ir kādi komentāri, jautājumi, novērojumi? Nē, tādu nav. Labi, tad mēs varēsim diskutēt uh, par to, kas varētu būt mūsu seminārs, un to darīsim aizslēgtām durvīm. un uh, lūdzu tos un tās, kas nav komitejas uh, darbinieki vai komitejas uh, locekļi, doties prom. Paldies, ka jūs bijāt šeit ar mums kopā rīta stundā.